Nākamais darba kārtības punkts ir Lidijas Joanas Geringers de Odenbergas e, ziņojums par Eiropas e, procedūru mazapmēru prasībām un Eiropas maksājumu rīkojumu procedūru. Došu vārdu tagad referentei. Tātad vārds Lidijai Joanai Geringerai de Odenbergai. Lūdzu. 5 minūtes. Jā, paldies. Palielinoties pārobežu tirniecībā Eiropas Savienībā, aizvien steidzamāk nepieciešami efektīvi mehānismi, lai risinātu maz apmēru prasības gan attiecībā uz privātpersonām, gan maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir veids, kā atbalstīt viņu uzņēmējdarbības aktivitātes, ierosināt uh, procedūra mazapmēru prasībām Eiropā, palielināt uh, slieksni no 2000 eiro uz 5000 eiro Un pamatā tā paredzēta, lai vienkāršotu pārobežu strīdu eh, risināšanu civilu jautājumos un komerci jautājumos, samazinot procedūru laiku no diviem gadiem uz pieciem mēnešiem un samazinot izmaksas par 40%. Sliekšņa palielināšana pa paplašinās arī to personu loku, kas varēs izmantot jauno vienkāršoto veidu prasības iesniegšanai kā galvenā saruna vedēja Jurija komitejas vārdā. Esmu priecīgi, ka pēc pusotra gada eh, diskusijām ar padomi Latvijas prezidentūras noslēgumā mums izdevās panākt vienošanos, un tagad Luksemburgas prezidentūras ietvaros mēs balsojām par šo, balsosim par šo ziņojumu parlamentā. Es uzskatu, ka Eiropas procedūra mazapmēra prasībām nesīs iegūmus uh, iedzīvotājiem, viņi varēs efektīvi, ātri un lēti iesniegt prasības. Tas skar eh, visā Eiropas līmenī miljoniem eiro, kas sastāv no mazām summām, un līdz šim ir bijis pārāk dārgi eh, vēsties šādām prasībām, jo eh, tiesu ties izmaksas bija pārāk augstas. Un tāpēc tas veicināja to, ka atsevišķi uzņēmumi krāpa savus klientus jo zināja, ka pret viņiem e, nevērsīsies. Un tagad e, šī procedūra ļauj e, izvairīties no tā, ka ir jānoliks advokāts, ka ir jāceļos citu valsti. Uzklausīšanu var organizēt videokonferences, telekonferences vai savādāk attālinātā veidā. Nav Eh, šobrīd ir iespējams ar kredītkarti vai ar bankas pārskaitījumu samaksāt eh, izmaksas. Nav jātulko viss eh, dokumenti citās valodās, pietiek ar oriģinālu un tikai ir jātulko. Izmaksas nedrīkst pārsniegt līdzīgas lietas izmaksas izcelsmes valstī, un tās nevar būt nesamērīgas. Bija arī vēl ideja risināt eh, dažus jautājumus eh, darba likumdošanā ar šīs procedūras eh, palīdzību, kas it kā likās loģiski, bet pretestība padomē bija pārāk liela. Tomēr kompromisā ir paredzēta pārskatīšanas klauzula, kas atļauj potenciāli palielināt sliekšņu vērtību un vēlāk paplašināt eh, arī darbības jomu, iekļaujot eh, darba atlīdzības jautājums. Es ceru, ka šī procedūra tiks īstenota vēlākais 16 mēneši pēc tam, kad regula tiks pieņemta, un es ceru, ka maza apjo, apmēra prasības beidzot eh, atmaksāsies, un tas pieliks punktu uh, Eh, tam, ka uzņēmumi apkrāp savus eh, klientus. Paldies ēnu referentiem par sadarbību, paldies Juri komitejas sekretariātam, maniem eh, padomdevējiem un asistentiem. Vēlos īpašu paldies pateikt referentam Daņam Budam, Laklam Šortum no komisijas, tāpat arī ministram Dzintram Rasnačam no Latvijas prezidentūras. Uh, un citiem, kas palīdzēja šajā procesā. Paldies arī šajā procesā Lindai Moldovan. Paldies! Paldies referentei! ne tikai par to, ka koncentrējāties uz saturu, bet eh, arī ievērojāt atvēlto laiku. Tagad eh, dodu vārdu Eiropas komisijai, eh, komisārai Jurovai. Paldies! Katru dienu Eiropas iedzīvotāji veids pārobežu darījumus vai stājās pārobežu civilatiecībās gūstot labumu no iekšējā tirgus, bet dažkārt eh, produkti var būt bojāti, neatbilstoši vai pakalpojumi neatbilstoši, un tādēļ ir nepieciešams personām īstenot savas tiesības. Eiropas procedūra mazapmēra prasībām piedāvā vienotu pieeju, kā īstenot savas tiesības lētāk un efektīvāk. Pašreizējā situācija jau ir spēkā piecas gadus, mēs esam izvērtējuši to un identificējuši trūkumus. Tagad ir pienācis laiks veikt uzlabojumus. Es vēlētos pateikties eh, Geringers Dodenbergs kundzei, referentei, tāpat arī visiem ēnu referentiem par sadarbību strādājot pie šī dosijē. Nebija viegli nonākt pie laba kompromisa tik īsā laikā. Komisijas mērķis bija modernizēt maza apmēra procedu, eh, prasību procedūru. Mēs ierosinājām celt slieksni līdz 10 tūkstošiem eiro īpašu uzmanību pievēršot mazo vidējo uzņēmumu vajadzībām. Gala kompromisā slieksnis noteikts 5000 eiro apmērā, šo Šobrīd pašreizējā sistēmā pirms eh, izmaiņām soli eh, šlieksnes bija 2000, tā kā uzlabojums ir ievērojams. Es zinu, ka daudzi no jums eh, būtu atzinīgi novērtējuši to, ja darba ņēmēji jau šobrīd varētu savas tiesības aizstāvēt ar šo procedūru, bet mēs apsolam atgriezties pie šī jautājuma, kad būsim izanalizējuši praktiskās vajadzības. Komisijai Lielākā prioritāte šajās eh, sarunās bija uzlabota efektīvu pieeju taisnīgumam lielākam skaitam Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tiesu eh, procesa cenas eh, un izmaksas drīzāk bijis ļoti svarīgs arguments, kas neļāva cilvēkiem pilnvērtīgi aizstāvēt savas tiesības. Samērīgi izmaksu noteikšana, kā to nosaka kompromiss, ir solis uz priekšu Mēs uzraudzīsim eh, to īstenošanu eh, cilvēku iedzīvotāju interesēs. Kopumā komisija atbalstīs pārskatītās regulas eh, praktisku piemērošanu, veicot plašu apmaiņu ar informāciju. Paldies par uzmanību. Paldies. Tālāk politisko grupu vārdā runātāji. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Daniels Būda, divas minūtes. Paldies. Priekšsēdētāji, komisārs Kunze, kolēģi, vispirms vēlos pateikties referentei par lielisko partnerību, tāpat arī komisārei. Uh, Un paldies visiem kolēģiem, kas iesaistījās šajā ziņojumā. Eiropā ir nepieciešams eh, vienot tiesiskā telpa un vienkāršotas procedūras. Eiropas iedzīvotāji iegūs no šīs vienkāršotās procedūras, kas ļaus risināt eh, maz apmēra prasības līdz 5000 eiro. Tas attiecināms ne tikai uz eh, fiziskām personām, bet arī maziem vidiem uzņēmumiem. Uh, Elektroniski maksājumi kļūs par efektīviem instrumentiem un pārobežu lietu definīcija tiks paplašināta un precizēta. Tiesu izmaksām un citām maksām būtu jābūt samērīgām, lai e, tas netraucētu iedzīvotājiem vērsties, tiesā, vērsties šiem prasībām Eh, Tādēļ tiks nodrošināta eh, piekļuva taisnīgumam. Mums ir nepieciešams radīt visiem vienādas spēles noteikums visā tiesiskajā telpā. Dalību valstīm ir pienākums īstenot šo regulu, un dalību valstu līmenī tās stāsies spēkā. Ar nožēlu jāsaka, ka mēs nevarējām attiecināt šo regulu uz darba tiesībām, uz darba ņēmējiem, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja izmantot šo vienkāršoto instrumentu, lai varētu atgūt eh, to naudu, kas viņiem pienākās no darba devējiem, kas atsakās viņiem maksāt algu. Tas ap palīdzētu apkarot izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī uh, nelegāla nodarbinātība, bet cerams, ka visi Eiropas iestādes sadarbojoties nākotnē ras, radīs risinājumus. Paldies tālāk ECR eh, e grupas vārdā Džambaska kungs. Vienu minūtu. Paldies priekšsarētāji. Es vēlos pateikties eh, kolēģi Geringerai par ziņojumu un par kompromisu, kas tika panākts. Mūsu politiskā grupa atbalstīja šī kompromisa panākšanu. 2012. gadā tika pieņemta vienkāršotā procedūra, saskaņā ar kuru komisija jānāk klajā ar detalizētu uh, ziņojumu par to, kā šī procedūra darbojas. Šīs pārskatīšanas mērķis ir padarīt uh, šo procedūru pievilcīgāku Eiropas iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka sadarbojoties mēs spējām panākt šo mērķi. Sliekšņa palielināšana no 2000 līdz 5000 eiro arī ir ļoti labs sasniegums. Tas palīdzēs iedzīvotājiem un arī maziem vidējiem uzņēmiem. Paldies! Paldies Alda grupas vārdā Mariņo Epinto kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji savas e, politiskās grupas e, vārdā vēlos pateikties referentei par labi paveikto darbu. Iniciatīva aktualizēt šo regulu nāk no manas politiskās grupas ALDE 2011. gadā. Mūsu bijušās kolēģis Dēns Volis iniciatīva tā bija. Eiropas padoms e, un komisijas eh, regulāri, kur tiek noteikta eh, pro Eiropas procedūra mazā apmēra prasībām, bija paredzēta, lai veicinātu un risinātu strīdus par nelielām summām, kad, kur ir iesaistīti pārobežu aspekti. Bet vienmēr eh, šķērslis bija augstās izmaksas, kas ar to saistīts. Tā, tādējādi mērķis bija ļaut lielākam uh, fizisko personu un MVU skaitam eh, pie, piekļūt taisnīgumam īsākā laikā un zemākām izmaksām. Parasti Briseles eh, uzspiestā birokrātija eh, liek cilvēkiem atteikties no, no šādiem pasākumiem, jo tas pārāk sarežģīti. Šis vienkāršošanas uzdevums virzot uz priekšu tuvināšanos eh, teikt, eh, iedzīvotājiem, ir eh, ALDE darbība, kas vērsta uz šo mērķu sasniegšanu, bet to var īstenot tikai tad, ja gan fiziskās personas, gan eh, uzņēmumi un tiesas eh, zina par šādu procedūru. Komisijas dati eh, rāda, ka 86% no iedzīvotājiem un vismaz puse no visām tiesām Eiropā nekad nav dzirdējuši par šādu Eiropas procedūru mazapmēru prasībām. Mums ir jāsamazina izmaksas un jānodrošina, lai spriedumi no tiesām nāktu daudz ātrāk, daudz īsākā laikā. Paldies! Goja NGL grupas vārdā Maštalkas kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze, kolēģi. Šobrīd mēs apspriežam grozījumus regulai par Eiropas procedūru mazapmēru prasībām, kas ir kā alternatīva parastajam tiesu procesam civilu kodeksa aptvertajās jomās. Mērķis ir palīdzēt patērētājiem pārobežu prasību gadījumā un uzlabot piekļuvi eh, tiesiskumam eh, fiziskām personām un maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, lai mēs varētu atrisināt problēmas un šķēršļus, kas ir pastāvējuši kopš 2009. gadu, respektīvi ierobežot tiesu izmaksas, kas līdz šim ir kavējušas eh, patērētājus izmantot šo procedūru. Sliekšņi, eh, kas līdz šim bija 2000 eiro, eh, ierobežojumi ļāva tikai ļoti nelielu lietu skaitu izskatīt. Panāktais kompromiss reaģē uz praktiskajām vajadzībām iesaistītajām pusēm un tādējādi nodrošināja MVU piekļuvi taisnīgumam. Paldies referentei, ēnu referentei, sekretariātam un es atbalstu šo procedūru. Děkuji, uh, pane poslanec. A... Paldies. Un tagad DFDD grupas uh, vārdā uh, Laura Ferāra. Lūdzu. Viena minūte, lūdzu. Grazie, prezidente. Honorevoli kolēģi. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Bieži vien pilsoņi un MVU neizmanto savas tiesības pilnībā, jo e, šīs procedūras mēdz būt pārāk sarežģītas. Mazā apmēra prasību procedūru vajadzēja vienkāršot un paplašināt iespējas pilsoņiem piekļūt um, jurisdikcijai. Uh, Jāsaka, ka tas ir mūsu kopīgais mērķis, un komisijas priekšlikumam bija visai plašs aptvērums, un lūguma rakstu komiteja uzlaboja teksta redakciju, lai būtu arī konkrētas juridiskās garantijas pilsoņiem, it sevišķi tādiem, kam nav pietiekam daudz naudas, lai vērstos tiesā. Mēs nevaram piekrist 5000 eiro griestiem, uh, un bija arī noteikts minimālais ienākums liekas. Trilogs. Tātad tril, triloga dokuments īstenībā ir solis uz atpakaļ, ne uz priekšu. Mums ir jāgarantē taisnīgums, tiesiskums pilsoņiem, lai viņi justos labi e, tiesās Eiropā. Paldies! E, Žils Lebretons, e, FDD grupas vārdā, vienu minūti. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji! Šis uh, teksts uh, attiecas uz uh, strīdiem jautājumos, civil jautājumos un komerci jautājumos mazāk par 5000 eiro, bet jāsaka, šis dokuments droši vien izgāzīsies tāpat kā iepriekšējais, kurš bija attiecībā uz strīdiem zamākiem par summām mazākām par 2000 eiro. Savienība nespēja nodrošināt tiesu spriedumu pieņemšanu uz vietas, un tieslietas jāsaka ir nacionāls jautājums. Pašreiz varat pastīties uz projektu attiecībā uz eh, to, ka palielinājies eh, tiesnešu skaits un 63. pāns mūsu reglamentā tiek pārkāpts un tāpat arī parlamenta procedūras netiek respektēts. Tā tad ir taisnība, ka jūs eh, cenšaties ko slēpt, regulējums neatbilst vajadzībām un tiesu tiesneši pašas to ir norādījuši. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kaunēties, jo uh, Ir eh, darbinieki, kuru darbs nav nepieciešams, kuri pārņem, saņem pārliecīgas algas un uh, viņa darbs netiek vajadzīgs. Paldies, tagad Ādams Seinfelds, uh, divas minūtes. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, apsveikt uh, ziņojuma autori un uh, visus tos, kas piedalījās uh, šajā um, normu reformācijas uh, procesā. Mēs, mūsu mērķis ir bijis divkārši. Pirmkārt, lai šī procedūra, šī kārtība kļūtu vienkāršāka un lai tā būtu pievilcīgāka tieši MVO. Bet eh, ļoti svarīgi ir, eh, lai eh, paceltu šos līdz, līdz 5000 eiro un lai uzliktu par pienākumu tiesām izmantot modernās komunikāciju tehnoloģijas. Tātad šī strīdu atrisināšanas pievilcība un strīdu izskatīšanas izmaksu samazināšana ir ļoti svarīga, jo tādējādi tas uh, varētu arī samazināt uh, tiesāšanās izdevumus abām pusēm. Uh, šī, mm, šim procesam ir jākļūst pieejamamākam un efektīvākam Eiropā, lai tādējādi pozitīvāk ietekmētu uh, tieši regulējuma kvalitātes uzlabošana, it īpaši pārobežu procesos, jo uzņēmējiem un e, individuālām personām ļoti bieži nav iespējas izmantot e, pārobežu tiesvedību tādēļ, ka izmaksas ir ļoti augstas. Un Mēs uzskatām, ka šīs instruments ir ļoti interesants, kas noteikti varētu arī uzlabot ekonomikas attīstību, kā arī mazo uzņēmumu eh, stāvokli, kā arī dos lielāku iespēju uzņēmumiem un privātu personām aizstāvēt savas tiesības eh, tiesās. Tāpēc Gribu aicināt, lai arī dalībvalsts aktīvāk izmantot šo procesu. Paldies, paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Koferatī kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī regula ir ļoti svarīgs instruments mūsu pilsoņiem un MVU. izmaiņas, par ko vienojušās Eiropas institūcijas, ir atbalstāmas, jo tādējādi noteikti tiks eh, panākts progress šajā jomā arī nākotnē. Un arī parlamentam tas ir liels panākums, jo tiks uzlabota procedūra, kas kļūs efektīvāka gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem. Un Tas eh, noteikti ir saistīts arī ar eh, preču un aktīvu iesaldēšanu eh, tieši prasību piedziņas procesā un mēs uzskatām, ka tas ir kopīgā projekta viens no elementiem, kas uzlabos noteikti situāciju arī pārobežu darījumos, kas kļūst arvien biežāk Eiropas Savienībā, un arī tiesvedība kļūst arvien biežāk, kurā iesaistās eh, cilvēki, kur dzīvo dažādās valstīs, un tagad šīs normas būtu jāievieš. Uh, piedāvājot jauns risinājumus. Paldies! Un tagad Kolmelkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. EKR politiskajai grupai ir konkrēti priekšstati par to, e, kādai ir jāizskatās Eiropas Savienībai. Mēs se uzskatām par kritiski noskaņotiem pret Eiropas Savienību, bet tā pozitīvi kritiski, e, jo mēs gribam, lai Eiropas Savienība patiešām būtu labi pārdomāta un ir e, patiešām jādara Eiropas Savienībai tikai tās lietas, kur tā var garantēt tās augto pievienoto vērtību. Bet, jā, nu, es ar prieku varu teikt, ka šī procedūra procedūra. Ir tāds gadījums, tiks radīti standarti, būs harmonizētas procedūras, jo parasti ņemot vērā nacionālos normatīvus privātu personām, kā arī juridiskām personām, tas varēja radīt problēmas līdz šim. Es gribētu teikt, ka šis ir brīnišķīgs piemērs, kur Eiropas Savienība var garantēt pievienoto vērtību, un es patiešām atzinīgi vērtēju to, ka mēs varējām to panākt, un ka tika arī šīs vērtības paceltas, un ir ļoti jauki, ka varēs arī elektroniski sakot lietu izskatīšanas gaitai. Es domāju, ka šo procedūru patiešām varētu ieviest praksē tādā veidā, lai to varētu viegli izmantot pilnīgi visas iesaistītās puses. Jā, jā, nu un jūsu amuriņu sitiens man ir iemesls beigt savu uh, uzrunu. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Uh, un tagad uh, Pavels Svoboda, divas minūtes. Vážená paní předsedkyně. Paldies, priekšsādātāji! Komisārs kundze, man ir gandarījums, ka trialogā mums izdevās panākt tādu teksta redakciju, par ko rīt arī balsosim. Gribu pateikties visiem kolēģiem no jūra komitejas, kas bija iesaistīti šī rezultāta sasniegšanā. Pirmkārt referentam. Domāju, ka šī procedūra maksājuma rīkojuma procedūra varbūt nav tik eh, pievilcīga plašākai sabiedrībai izmantojama, bet tā var būt ļoti noderīga un eh, galu galā iespējams tā eh, uzlabos to, kādā veidā tiek uztvērta Eiropas Savienība un tās tiesiskais regulējums. Pilsoņiem ir tiesības saņemt tiesisko regulējumu, kas atspoguļo dzīves reālijas, neskatoties vai runa ir par procedūras pātrināšanu, izmantojot elektroniskos saziņas, saziņas līdzekļus vai arī nodrošinot uh, instrumentus, lai varētu nodrošināt uh, godīgu risinājumu arī pārobežu strīdu gadījumos. Šķiet, ka tie gadījumi, kur uh, varēs šo procedūru izmantot, uh, nu, tas viss būs ļoti pozitīvi, jo Desmit tūkstoši dažās dalībvalstīs netiek uzskatīti par mazā apmēra prasību, un tas noteikti jāatspoguļ attiecīgi arī uh, regulējumā. Šis regulējums paredz, ka nākotnē varētu būt e, šis slieksnis 5000, un uh, līdz ar to mēs noteikti konstruktīvi nākotnē runāsim arī par grozījumiem. Paldies! Jetzt funktioniert. Mikrofon. Dank, nun hat Frau Biljan. Paldies, Biljana Borzan, vienu minūtu. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, preinake koje... Paldies, priekšsēdētāji. Izmaiņas e, šajā regulējumā nozīmē ļoti daudz patērētājiem situācijā, kad patērētājs e, iegādājas kaut ko mm, internetā no citas Eiropas Savienības valsts un, ja viņš redz, ka ir notikusi kāda krāpšana, tad eh, patērētājs bieži vien konstatē, ka tiesas izmaksas būs eh, pārāk augsts un iespējams viņš vairāk neiepirksies internetā, kam ir savukārt negatīvs seks uz eh, ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. MVU līdz šim nav bijušas iespējas izmantot šādas juridiskās procedūras, bet tagad sistēma mainīsies. Šīs iespējas palielināsies pateicoties jaunai sistēmai. Es esmu par šo e, jauno regulējumu. 82% patērētāji tomēr nezin, ka viņi var izmantot šo instrumentu maz apmēru prasībām, piemēram, tad, ja transporta līdzeklim ir nodarīts kāds kaitējums. Un e, tas ir izšķiroši svarīgi vienotā tirgus godīgai funkcionēšanai. Paldies! Tagad Angelika Nībler uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze, dargie kolēģi, dargās kolēģis. Mēs visi vēlamies, lai Eiropas vienotais tirgus patiešām būtu pilnveidots, un mēs ļoti ilgi strādājam pie tā, lai varētu nojaukt tajā visas barjeras, un mēs vēlamies pilnībā izmantot arī digitalizāciju digitalizācijas potenciālu, lai gan pilsoņi, gan MBU varētu patiešām baudīt tā privilēģijas un produktiem un pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem un arī pasūtāmiem visā Eiropas Savienībā, bet ja ir kādi strīdi vai pārkāpumi, tad vajadzētu parūpēties par to, lai pilsoņi varētu savus tiesības baudīt pilnīgi visā Eiropas Savienībā, bez robežām, bez šķēršļiem. Un tieši šodien mēs runājam par ziņojumu, kas ir veltīts šim tematam. Uh, 25 gadus pēc Eiropas vienotā tirgus izveides 2007. gadā tika izveidota procedūra, ar kuras palīdzību pilsoņi un uzņēmumi Eiropas Savienībā var ātrāk un lētāk eh, panākt risinājumu šādos pārobežu strīdus gadījumos. Jāsaka, ka pārstrādājot šo priekšlikumu, mēs eh, varējām labi sadarboties ar visu grupu referentiem. Šeit ir eh, tagad ļoti daudz ieguvumu, piemēram, procedūru var uzsākt tiešsaist režīmā internetā, ir jābūt piemērotām izmaksām un ir arī pārtulkots šīs veidlaps vairākās valodās. Un es domāju, ka labi ir tas, ka augšējā robeža noteikti 5000 eiro apmērā, nevis 10 tūkstoši, kā sākotnēji piedāvāja komisijas priekšlikums. Bet ir vēl kāda liela problēma. Procedūru joprojām izmanto pārāk reti, tādēļ mums vajadzētu vairāk par to informēt, lai cilvēki būtu patiešām lietas kursā un varētu izmantot Eiropas vienotā tirgus iespējas un privilēģijas. Nu, mēs esam par to viens prāts Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Tagad Viktors Negresko. Pusotra minūte. Mulțumesc. În primul Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt uh, referentu. Paldies par uh, šodien izstrādāto dokumentu. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai uzlabotu uh, Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru maz apmēra prasībām, nosakot vienotu maksājuma procedūru. Sliekšņa palielināšana līdz 500 tūkstošiem eiro noteikti ir ieguvums maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri šobrīd uh, neizjūt nekādu stimulu vai iespējas uh, iesniegt prasības tiesā šādos gadījumos. Pašreizējais slieksnis 2000 eiro Uh, atspoguļo tikai 20% MVU prasību, un jaunie griezti palielina šo procentuālo daļu līdz 40%, tātad uzlabojot piekļuvu procedūrai. Tas savukārt uzlabos uh, uzticamību šīm procedūrām, un tādā veidā mēs varēsim izlīdzsvarot vienotā tirgus piedāvātās iespējas. Pilnībā atbalstu ieteikumu izmantot uh, modernus tehnoloģijas, līdzekļus un tiešsaistes sistēmas, lai nodrošinātu piekļuvu šai procedūrai. Vai nu mēs runājam par prasības piesniegšanu vai uh, tiesiskajām procedūrām, modernās tehnoloģijas ļauj labāk nodrošināt uh, caurskatāmību un piekļuvu mehānismam. Ziņojumā ir ierosināti vēl trīs svarīgi elementi, par kuriem gribētu runāt, un mm, to dēļ arī gribu atbalstīt šo ziņojumu. Tā tad uh, uh, procedūras izmaksu samazināšana, brī, atbalsts par brīvu un nodokļa atcelšana, kas eh, padarīs eh, šo mehānismu labāk piekļūstam Eiropas pilsoņiem un MVU. Paldies. Paldies. Tagad divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Šī regula ir labs piemērojums, piemērs tam, kā Eiropas Savienība kļūst piekļūstamāk Eiropas Savienības pilsoņiem. Tur tiek risināts reāls pilsoņu un uzņēmumu eh, prasības, jo bieži vien ir tāda sajūta, ka nav jēga iesniegt prasību ārvalstu tiesā, jo šādas procedūras parasti maksā pārāk dārgi un tām eh, nav efektīva risinājuma. Šis regulējums tiešā veidā eh, atceļ mazintos šķēršļus, lai Eiropas pilsoņi varētu meksē, meklēt eh, taisnīgumu arī pāri robežām. Tātad tiek noteikts regulējums izmaksām un arī tiesas nodevs tiek ierobežotas. Uh, Šī regulējuma mērķis ir samazināt izmaksas, samazināt laiku un birokrātiju, tātad, lai varētu ātri, godīgi panākt pie risinājumu, bet joprojām godīgā ceļā. Šī ir pātrināta procedūra, bet eh, tās dēļ nedrīkst ciest eh, tiesiskuma princips, tāpēc mēs atzīstam to, cik svarīgi izmantot tehnoloģijas un procedurālos aspektus, lai virzītos pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Šis regulējums ir ļoti svarīgs eh, tiem, kas eh, piedalās eh, tiešsaistes eh, darījumos. Tas attiec uz personām, patērētājiem, tirgotājiem tiešsaistes režīmā. Ir nepieciešama uzticamības sistēma, ir nepieciešama ātra, uzticama procedūra, tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalsts optimizētu savas iespējas un resursus, lai šī procedūra tik tiešām tiktu vienkāršota un uh, tajā nebūtu nevajadzīgas birokrātijas. Tāpat gribu aicināt uh, uzņēmējus un tirgotājus, kuri vēl nav izmantojuši uh, komerciālās digitālās platformas priekšrocības, aicina viņus apsvērt šo regulu kā tādu stimulu izmantot digitālā tirgus potenciālu. Paldies! Dankas, jā. Paldies! Pēdējais runātājs pirms brīvā mikrofona Emīls Rādē uz divas minūtes. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо... Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Es gribētu uh, atzinīgi vērtēt referentes darbu, tāpat kā arī visu ēnu referentu veikumu. Uh, Es domāju, ka vienkāršotā procedūra maza apmēra prasībām noteikti ir ieguvums, ieviešot kopīgus normatīvus Eiropas jurisdikcijā. Tagad ir noteikts šis slieksnis 5000 eiro vērtībā, un tas īstenībā atspoguļo ekonomisko realitāti. Manuprāt, tādā veidā regula varēs īstenot labāk un daudz MVU, kā arī liels pilsoņu skaits varēs izmantot šīs iespējas. Runājot arī par tādām prasībām, kas attiecas uz darba spēka tiesībām. Pateicoties šai likumdošanai, daudzi pilsoņi varēs baudīt savas tiesības, neskatoties uz to, kurā ES dalību valstī viņi tajā brīdī atrodas. Tagad ir iespējams arī samaksāt internetā, var vienkāršot šo rakstisko procedūru. Es domāju, ka tās visas ir iespējas, kas būs ļoti liels ieguvums arī MVU. Tādā veidā uzņēmumi ietaupīs līdzekļus un viņus nekavēs dažāda veida likumdošana, jo šeit būs patiešām ieviest harmonizācija. Manuprāt, mēs varēsim labāk tādā veidā izskatīt šīs prasības, un es domāju, ka dalība valstīs šo procedūru plaši izmantos. Paldies! Hat nun Herr Notis Marias das Wort für eine Minute. Paldies, tagad Notis Marijas vienu minūti. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι. Priekšsēdētāji ziņojums, par ko mm, šodien debatējam, ir ļoti svarīgs, jo tas aplūko to, kā tiek veidota kārtība e, maza apmēra prasību izskatīšanai Eiropā. Bet es domāju, ka mums vajadzētu iet tālāk, jo tas tad nozīmētu, ka mēs veicinātu pārobežu tirdzniecību un komerciju. Šeit es gribētu runāt par algu un pensiju sistēmu, par ko runā Trojka trešajā memorandā Grieķijas kontekstā. Tā rezultātā uh, valsts un bankas uh, ņem naudu no Grieķijas pilsoņu noguldījumiem. Un tādējādi Grieķija atkal nonāk kreditoru jūgā. Es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka uh, vajadzētu atteikties no memorandiem Grieķijā. Paldies, paldies, un tagad Ivo Šolteškungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Domāju, ka mēs strādājam pie regulas īstajā brīdī, un tādā veidā pilsoņi varēs arī labāk piekļūt um, tiesvedībai. Uh, Un gribēju pateikt, ka mēs nedrīkstam aizkavēt pilsoņus, īstenot viņu tiesības. Tas ir solis pareizā virzienā. Protams, izmaksām ir jāpaliek proporcionālām. Un e, procesa izmaksām ir e, jābūt proporcionālām e, tām summām, par kurām tad gal galā šis process tiek organizēts. Ir ļoti daudz gadījumu, kad, piemēram, darba ņēmēji nesaņem algas, par viņiem netiek maksātas sociālās iemaksas. Un ir arī ļoti daudz strīdu, kas attiecas uz tirzniecību internetā. Tātad mūsu pilsoņiem ir pilnībā jābauda savas tiesības un privilēģijas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu Verai Jūrovai, komisārai. President, Priekšsādātāji cienījamie deputāti, kompromiss, ko jūs esat paņēmu, eh, saņēmuši, eh, būs eh, ieguvums pilsoņiem un uzņēmiem, jo viņi varēs izmantot šo maz apmēra prasību procedūru, biežāk un ar mazākām izmaksām. Tāpat arī procedūras garums būs saīsināts. Gribu pateikties jums vēlreiz par sadarbību un pēc šīs dienas diskusijām esmu Eh, droša, ka jūs nobalsosiet par eh, šo kompromisu. Paldies! Paldies komisārs kundzei un tagad došu vārdu Geringers de Odenbergers kundzei, mūsu referentei. Pani Prevodničāns. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par labajiem vārdiem attiecībā uz manu darbu un mūsu sadarbību. Man ir prieks, ka mēs varam nodot mūsu iedzīvotājiem ļoti pozitīvu likumdošanu, kas ļaus atrisināt šīs prasības ātri un ērti. Mm, Iedzīvotāji līdz šim e, ļoti bieži nemaz nezināja par e, šīm procedūrām, un tad, kad uzzināja, tad viņi saprata, ka tās ir pārāk garas un dārgas. Un tādēļ e, es noteikti atbalstu šo procedūru uh, kas noteikti ļaus arī eh, efektīvāk darboties internetā. Es gribētu pateikties tiem jūrī komitejas locekļiem, kas vienbalsīgi eh, atbalstīja manu ziņojumu. Paldies! Vielen Dank, Frau Paldies! Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung.